vakar pulkstens 17. Dokuments, par ko iet runa, tiek uzskatīts par pieņemtu. Un otrs paziņojums par transporta un reģionālās attīstības komitejas priekšlikumu attiecībā uz deleģētajiem tiesību aktiem jāsaka, ka nav iesniegta nekāda grozījuma par to deleģēto aktu sārakstu, kas tika iesniegts vakar plenārsēdes sākumā, līdz ar to 24 stundu laikā nav saskaņā reglamenta pantu 87a apakšdaļu 6 nekāda grozījuma iesniegt, līdz ar to dokumenti e, tiek uzskatīti par e, pieņemtiem un tiks publiskot rīt e, pēcpusdienā. Tagad turpināsim darba kārtības izskatīšanu Delvo un Šimanska kunga ziņojums. Klimata un enerģētikas politika.